Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Savienības augstās pārstāvs ārlietas un drošības politikas jautājumos paziņojums, un šis ir paziņojums par stāvokli Dienvidsudānā. Un dodu vārdu ministram Kurkulas. Lūdzu. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, pirmkārt. Mēlos teikt, ka esam ļoti nobažījušies par to, eh, par to, kas ir eh, ziņots, par to, eh, par to ka pāri 200 cilvēkiem, daudz no tiem sievietes un bērni zaudēja dzīvību Dienvidsudānā. Mēs jūtam līdzi mm, upuru ģimenēm. Šīs traģisks negadījums prasīja cilvēku dzīvības. Un mēs zinām, ka Dienvidu Sudānas iedzīvotāji jau tā ļoti cieši no šī konflikta, arī daudz no viņiem zaudē dzīvību. Konfliktu pastiprināja arī tas, ka humanitārā situācija arvien pasliktinās. Un uh, cilvēktiesību pārkāpumi uh, notiek uz katra soļa, uh, ņemot vērā pēdējos aplēses, 10 tūkstošiem cilvēku, 10 tūkstoši cilvēku ir zaudējuši dzīvību un vairāk nekā 400 tūkstoši šobrīd tiek uzskatīti uh, Dienvidu Sudānā par iekšēji pārvietotiem cilvēkiem un aptuveni 50 tūkstoši cilvēki ir devušies bēgļu gaitās. Ņemot vērā to, ka Sudāna jau ir ļopie, nopietni cietusi, ir jāpasaka arī, ka daudz plašāks reģions cieš no šī konflikta. Un šajā reģionā tā jau ir risks, kas saistīts ar nabadzību, ar konfliktiem. Tas, kas notiek Dienvidsudānā, Eiropas Savienība ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs uzskatām, ka jāturpina darbs, mēs vēlamies atbalstīt reģionālos un starptautiskos centienus, lai varētu nodrošināt politisko stabilitāti, un mūsu risinājums ir tieši politiski tā, lai Dienvidsudāna varētu risināt šo jautājumu miermīlīgā un demokrātiskā procesā. Sadarbojoties ar starptautisko kopienu, Eiropas Savienība dara visu, lai izvairītos no krīzes, lai nekādā gadījumā nebūtu etniskā tīrīšana, eh, pilsoniskais karš un haoss. Mēs esam darījuši visu, lai uh, atbalstītu mediācijas procesu, ko šobrīd veic uh, starpvaldību uh, iestāde, un tādā veidā varēs nodrošināt labus pamatus ilgspējīgai demokrātiskai politikai. Nālos šeit arī pateikties Dekaizeres kundzei mm, par viņas ziņojumu, kas tika pieņemts pagājušajā gadā decembrī. Un šajā ziņojumā bija skaidri noteikti, kādi aspekti joprojām ir eh, neatrisināti attiecībā uz Dienvidsudānas valstiskuma veidošanos. Esam arī ļoti gandrīti par darbu, ko paveic starpvaldību iestāde IGAD. Un uh, Noteikti vēlamies, lai Dienvidsudānas iestādes sadarbotos un lai mēs darītu pilnīgi visu, kas ir mūsu spēkos, lai panāktu risinājumu, lai nekādā gadījumā nenonāktu situācijā, kad uh, vairs nevar neko izdarīt, uh, lai izvairītos no uh, pilsoņu kara. Eštonas kundze vice priekšsēdētāja, viņa uh, pozitīvi izteicās par uh, centieniem, kas šobrīd uh, tiek veikti attiecībā uz kara darbības pārtraukšanu un pēdējos gados notikušie, notikušie not, notikumi ir mums daudz ko iemācījuši, un uh, Aštons kundze skaidri teica, ka ir ļoti svarīgi pārtraukt kara darbību un nodrošināt uzraudzību, patiesu uzraudzību tā, lai Dienvidu Sudānas iedzīvotājiem vairs nebūtu jācieš no tādiem traģiskiem notikumiem. Un mēs tiešām ceram, ka šī situācija atrisināsies pēc iespējas ātrāk un ka uh, kara darbības pārtraukšanā notiks pēc iespējas ātrāk, būs parakstīts attiecīgais līgums un uh, vismaz kā šobrīd norāda uh, prezidenta teiktais, tas ir iespējams. Eštons kundzes uh, paziņojums uh, nosaka to, ka ir nepieciešams nodrošināt politisko dialogu un uh, viens no aspektiem ir saistīts ar visu politisko līdera atbrīvošanu. Viņa arī aicina uh, atteikties no publiskiem paziņojumiem, kas var izraisīt eh, jaunus eh, vardarbības uzliesmojumus. Jebkura veida vardarbība pēc būtības aptur eh, centienus pārtraukt kara darbību un arī jebkāda veida mediācijas pasākumu, ko šobrīd nodrošina IGAD, īstenībā var neizdoties. Un visiem ir jāsaprot, ka jebkurai rīcībai ir konkrētas sekas. Eiropas Savienība dara visu, izmantojot diplomatiskos līdzekļus, tā lai varētu pārtraukt karu. Un Aleksandrs Rondus, kas ir īpašais Eiropas Savienības pārstāvis Āfrikas ragā, viņš strādā ļoti nopietni un strādā tiešām nepārtraukti, lai varētu darīt visu, lai Dienvidu Sudānā varētu ris risināt situāciju. Viņš vēlas nodrošināt to, uh, lai aigad uh, mediācijas pasākumi izdotos. Mēs esam gatavi atbalstīt šo procesu un darīsim to gan politiski, gan ar finanšu līdzekļiem. Ir ļoti svarīgi turpināt sadarboties, palīdzēt aigad centieniem un esam ļoti nobažījušies par to, ka joprojām saņemam ziņojumus par, par uh, cilvēktiesību pārkāpumiem. Ir skaidrs, ka cilvēktiesību pārkāpumi, kas notiek sistēmiski, nekādā gadījumā nav pieļaujami, un visi cilvēki noteikti tiks uh, saukt pie atbildības. Ir ļoti svarīgi aizsargāt civiliedzīvotājus. Esam ļoti gandarīti par Āfrikas uh, Savienības lēmumu par komisijas izveidi, lai varētu izmeklēt Eh, izmeklēt pārkāpumus, sākot ar 2013. gada 15. decembri un uz priekšu, un tas ir tādēļ, ka viņi saprot, ka pārkāpumi ir uh, svarīgākais iemesls, kāpēc notiek uh, eh, vārdarbības uzliesmojumi. Mēs atbalstam šos centienus un varam arī atbalstīt ANO misijas Sudānā uh, darbību, tā lai varētu nodrošināt aizsardzību civiliedzīvotājiem. Eiropas Savienības delegācija un birojs turpināja darbu visas šīs krīzes laikā un esam palīdzējuši valstu centienus evakuēt uh, pilsoņus. Eiropas Savienība turpina atbalstīt uh, tos cilvēkus, kas cieš no humanitārās krīzes. Komisāra Georgieva E, sniedz informāciju, ka 15 miljoni eiro tiek atvēlēti humānai palīdzībai tā, lai varētu nodrošināt e, ūdeni, sanitārus apstākļus, e, aizsardzību civiliedzīvotājiem. Šobrīd Eiropas Savienība un tās dalība valstis jau nosūtīja 170 miljonus eiro, atvēlēs 170 miljonus eiro 2013. un 2014. gadā, tā, lai varētu nodrošināt humanitāro sabie, palīdzību. Vēlos teikt, ka situācija Dienvidsudānā tiešām ir katastrofāla, un problēma ir tāda, ka šis risks var paplašināties uz visu reģionu. Un no šīs situācijas mēs vēlamies izvairīties visiem spēkiem. To var darīt, un to var darīt pasaules līderi, un ir nepieciešams apņemties, nepieļaut situācijas pasliktināšanos ir nepieciešams dialogs pilsoniskais dialogs. Ja mēs atteiksimies no šī ceļa, tad uh, cilvēki Dienvidsudānā arvien vairāk cietīs. Atcerēsimies, ka šī ir cilvēki, kas ir cīnījušies par savu brīvību. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs visi būtu uh, kopā, lai mēs sadarbotos ar AIGAD un lai varētu nodrošināt mierīgu procesu. Eiropas Savienība vēlas no savas puses eh, netaupīt nekādus līdzekļus, lai to panāktu. Paldies! Grācie! Paldies! Un tālāk grupu vārdā. Pirmais tautas partijas grupas vārdā Prēdiskungs. Paldies priekšsēdētājiem! Mūsu sesijas laika, decembra sesijas laikā Mēs balsojām par ziņojumu, ko sarakstīs Dekaizers kundze. Es jums atgādināšu to. Tur bija par starptautisko organizāciju centieniem atrisināt Dienvidu Sudānas problēmu. Diemžēl tikai dažas dienas vēlāk bruņotais konflikts starp valdības spēkiem un um, opozīcijas pārstāvjiem uh, izcēlās tad konflikts un sekas bija. Uh, drausmīgas un traģiskas humanitārā līmenī. Un Vairākas reizes arī kopā ar attīstības komisāru mēs runājam par situāciju šajā valstī, bet eh, mēs nekad nebūtu iedomājušies, ka situācija eh, izvērtīsies tik traģiski, kā tas ir šobrīd. Mēs riskējam, ka Dienvid Sudāna varētu sadalīties divās daļās - Dienvid daļā un Ziemeļ daļā. Tātad Dienvid Sudāna Ziemeļ un Dienvid Sudānas Dienvid varētu parādīties. Un arī eh, Eh, cilvēku noslūgto skaits pieaug. Un mēs redzam, kā tiek pārkāptas cilvēku tiesības, un šīs katastrofas aptvērums ir ļoti iespaidīgs, neizmērojams, un mums eh, ir nepieciešams sūtīt pozitīvu signālu uz šo reģionu eh, komisiju, padoms pārstāvji arī nākuši klajā ar kādu iniciatīvu Viņa teica, ka Āfrikas Savienība ir nāks klajā ar iniciatīvu izveidot izmeklēšanas komiteju bet eh, Salvakirs un Rikmašā eh, arī viņiem ir jāuzņemas atbildības daļa un jāizbeidz šī vardarbība pret civiliedzīvotājiem. Eh, šāda situācija ir jārisina. Vispirms ir jāpārtrauc uguns, pamiers, lai iestājas un lai turpinās politiskā dialoga diskusijas. Mēs gribam atbalstīt, bet arī gribam stimulēt sa sa samierināšanās pasākumus. Paldies! Paldies. Tālāk no sociālistu un demokrātu grupas runās Dekaizers kundze. Paldies. Jā, es esmu ārkārtīgi bēdīgi, kad uzzināju par šo bojāgājušo skaitu, un tā ir traģēdija, un arī par prāmu katastrofu runājot, un šajā uh, dienā es gribētu izteikt līdzjūtību visiem cietušajiem. Un, uh, Vēl es gribētu atzīmēt arī to, mm, ka mēs atzīstam šīs situācijas traģikumu. Mums ir Eiropas Savienības delegācija un trīs mm, amatvērsovs šodien strādā mm, džubā un veic savu darbu teicam. Principā gribētu teikt, ka Eiropas Savienība un starptautiskās organizācijas un arī Trojka, kas ir ASV, apvienotā karaliste Norvēģija, visas šīs organizācijas ir gatavas strādāt un arī ir bijusi tur, tomēr neviena administratīvā struktūra vairs tur nedarbojas. Un situācija ir tiešām traģiska. Un decembrī mēs nobalsojām par ziņojumu, un tur es jau atzīmēju, ka pastāv nestabilitāte un ir arī apdraudējums demokrātie, problēmas izglītības jomā. Uh, ir entiskie konflikti, eh, arī pretruns starp armijas daļām miliciju. Tas viss veido arī tādu lielu risku arī iepretīm kaimiņu valstīm, kas atrodas ziemeļos. Šeit ir iekšējā faktori, kas ir izraisījuši šo lielo katastrofu, caur kuru tagad mm, iet cauri šī valsts. Un divu, divus gadus mēs 2017. gadā esam iztērējuši 830 miljonu eiro šī palīdzības sniegšanai. Mums tālāk ir paredzēta 170 tūkstoši arī palīdzības sniegšanai tuvākajos galot, eh, gados. Un mēs eh, gribam atbalstīt Āfrikas Savienību, darbs ir jāturpina, bet es drīz arī beigšu priekšsēdēt kundze. Mums ir jādomā, kā strādāt eh, pie šīs problēmas pēc būtības. Tā ir pārvaldības, demokrātijas trūkums, korupcija. Uh, mums, uh, mums ir jādomā par šiem jautājumiem. Pretējā gadījumā mēs uh, neatrisināsim šo problēmu. Mums ir jāuztur cerība. Paldies. Tālāk no Aldes grupas. Mīšo kungs divas minūtes. Jā, paldies. Padoms priekšsēdētāji parlamenta priekšsēdētājs kundze. Šī krīze Dienvidu Sudādā e, ir ar vairākiem cēloņiem. Šeit ir etniskās pretrunas, ekonomiskie jautājumi un arī attiecīgi naftas jautājums, e, tad vēl ir arī sarežģītības attiecībās ar kaimiņiem un iekšējie konflikti. Es gribētu atzīmēt, ka Kaisers kungas lielisko ziņojumu, tomēr ir arī citi riski, kas ir saistīti ar attīstības momentiem. Un, Dienvidsudāmas iedzīvotāji cieši no šīm pārvērtībām, ir daudz bēgļi un pārvietotās personas, bet um, krīze šajā valstī arī apdraud Kaņu valsts, Ugandu, arī citas valsts, kas atrodas, uh, piemēram, Centrālā Afrikas Republika, arī Sudāns pārējie apgabali. Tātad uh, tas ir apdraudējums arī visiem pārējiem. Un um, mums ir jāatgādina pret prezidentam Slovakīram un arī Mažāra kungam, eh, ka arī viņu uzdevums ir cīnīties pret eh, šīs nežēlības eskalāciju un ka jārisina etniskie konflikti. Ir, ja, ir uzsāktas arī sarunas un ir nepieciešams tās turpināt, arī jānodrošina piekļuve humanitārai palīdzībai, nepieciešams iekļaujošs dialogs, jāatbrīvo politiskie ieslodzītie. Tas viss ir jāturpina. Es gribētu arī atbalst, nu, uzteikt, ka ANO īpašais pārstāvis Dienvidu Sudānā e, darbojas un ir gatavs sniegt arī starpniecības pakalpojums, lai e, nonāktu pie risinājuma. E, padomas priekšsēdētāja kungs arī padomēji vajadzētu iesaistīties Dienvidu Sudānas problēmas risināšanā un ir nepieciešams nepieciešams padomāt par Eiropas Savienības eh, pārstāvju Āfrikas ragā mandāta pagarināšanu Aleksandram Randusam ir jāspēj strādāt tur ilgāk, iesaistot arī citus interesētās puses, un ir nepieciešams tātad pagarināt šo mandātu, un ja nebūs tas pagarināts, tad tas liecinās, ka Eiropas Savienība neķers nopietni pie šīs problēmas risināšanas. Arī cilvēku tiesību pārkāpumu tas attiecas uz pilsonisko sabiedrību. Arī šī e, problēmas ir jāatrisina starptautiskām organizācijām, jādara visu, ko tās var, lai varētu izvairīties no pilsoņu karas, kara izcelšanās, noregulēt šo konfliktu miermīlīgā garā. Paldies! Tālāk. E, Izabela Džerāna nav zālē, tāpēc došu vārdu nākamajam runātājiem, un tas ir ECR grupas pārstāvis Tanaka kungs. Tikai mēne, pirms viena mēneša e, tik daudz no mums šeit parlamentā celās kājās un, un slavēja Dienvidzudānu par sasniegto progresu. Un tātad mūsu reformu vēlējumi, arī labvēlējumi jaunajai demokrātijai, tas bija, bija decembrī. Un tagad burtiski pēc dažām nedēļām ir notikusi katastrofa, ir politiskā sacensība, pretrunas, valdības aprindās, naftas, naftas um, peļņas sadalīšanā un arī citi konflikti Un eh, tas, kas ir sācies kā personisks eh, konflikts starp Salvakiju un Rikmo Šāru, tagad ir prasījis desmit tūkstošiem cilvēku dzīvību, četrdesmit eh, tūkstoši ir pārvietoti, un vēl četrdesmit tūkstoši tātad ir pārvietoti, un šonedēļ vēl bija prāma katastrofa, daudz cilvēki ir noslīkuši gājuši bojā. Dienvid Sudāna ņemot vērā savu embriju stāvokli, vienmēr ir bijis viegli ievainojama kā valstisks veidojums, tur nav pietiekams stipras institūcijas, un joprojām nav skaidrs, cik daudz tad šī valsts var izturēt, līdz pilnībā sabruks un kļūs par vāju un korumpētu valsti. Un sekas tad būs katastrofālas valsts pilsoņiem, tas būs arī ļoti bīstami un destabilizējuši visam Āfrikas reģionam. Tāpēc Eiropas Savienība kuras dalībvalsts ar citu ir atbalstījuši Dienvidu Sudānu diezgan būtiski, tad vajadzētu turpināt arī atbalstīt pamieru sarunas. Tāpēc es gribētu um, pateikties Aleks Rondos, es pārstāvu Afrikas ragā, par, gribētu viņam pateikties par darbu, un viņš dara visu, lai palīdzētu vietām organizācijām noregulēt situāciju. Ir jāizmanto pilnīgi visi instrumenti, lai atbalstītu bēgļus tehniski un finansiāli un ja sarunas būs neveiksmīgas, tad varētu izcelties pilsoņu kars, un Eiropas Savienībai vajadzētu izskatīt visas varianti, iespējams arī militāro palīdzību, humanitāro atbalstu palīdzību, un tad to būtu jāliek lietā. Āfrikas eh, Savienības iniciatīva veikti izmeklēšanu eh, par decembra slepkavībām ir apsveicama. Un ir jāpalīdz Dienvidu Sudāne eh, un daudz kas ir atkarīgs no valsts līderiem. Dienvidsudāna nevajadzētu, nevarētu ievilkt pilsoņu karā, un pilsoņu vārdā mums jādara viss, lai pārtrauktu šīs tendences. Paldies! Un tagad no koja grupas Lūziņa kundze pusotru minūti. Wenn man von Europa aus Ja no Eiropas novērojam to, kas notiek Āfrikā, tad bieži vien tiek runāts par to, ka etniskie mm, konflikti ir izraisījuši šo vardarbību. Vai tas konflikts, kas tagad ir novērojams Dienvidu Sudānā, ir uh, pēkšņi tā nokritis no skaidrām debesīm? Es domāju, ka mums ir jāapzinās konflikta dziļāki cēloņi. Jāsaka, ka katastrofālā ekonomiskā situācija arī kalpo par pamatu šādiem konfliktiem, un cilvēki dzīvo nabadzībā, resursu sadalījums ir ļoti negodīgs. Jāsaka, ka valstī tiek izcīnītas cīņas par varu, un tagad Īstenībā Sudāna ir ļoti atkarīga no rietumu valstu atbalsta. Protams, konfliktā iesaistītie pārstāv dažādas etniskās grupas, bet tā ir tikai eh, tāda blakus lieta, blakus fakts. Un eh, ir jādomā par ģeostrateģiskajām interesēm, un bieži vien pēc tām vadās tieši ES valstis. Uh, Dienvidu Sudānas pilsoņi, neskatoties uz to, ka valstī ir naftas atradnes, dzīvo vienā no nabadzīgākajām pasaules valstīm. Konflikts eh, paplašinās reģionā un eh, tas varētu pat uh, kļūt par startautisku konfliktu. Tam ir potenciāls, lai kļūtu par tādu. Tādēļ es saku, ka ir jābeidz uh, eksportēt ieroči uz Dienvidu Sudānu un apkārtējiem reģioniem. Mums ir jāizskauž problēmas pašā saknē. Paldies. Grazie. Ora la parola agli altri oratori. Onor... Paldies. Tā, nākamais runātājs ir Gabriels kundze, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. E, situācija Dienvidsudānā ir ļoti satraucoša. Šeit um, ir arī valsts, kas ir novājināta dēļ kara, un ir apdraud arī situācijas reģionā. Es gribētu runāt par četriem elementiem. Vispirms jādara viss, lai izvairītos no pilsoņu kara, lai viss neizvēršas par etnisku konfliktu. Ir jādara viss, lai cilvēki nebūtu spiesti bēgt no savas valsts. Un tālāk ir nepieciešams turpināt sniegt humanitāro palīdzību, ir jāatbalsta mm, cilvēktiesību ievērošanu, valdības mm, misiju, jācīnās mm, konfliktu noregulēšanā, nedrīkst risināt ar bruņotu spēku šo konfliktu, politika ir risinājums trešais, pa pamiera sarunas ir jāturpina ir IGAD attīstības organizācija pastāv uz šo, uz šo pamieru sarunu turpināšanu kopā ar citām organizācijām, tad šī organizācija gatava būt par vidutāju. Un um, arī Āfrikas Savienībai ir jāspēlē mm, sava loma, lai izvairītos no krīzes celšanās šajā Āfrikas reģionā. Un tālāk, visbeidzot, ir jārisina situācija pašos pamatos eh, - politiskais dialogs, demokrāti, infrastruktūras jautājums, sadarbība sadarbība ar Sudānu jāveido caurskatāmā veidā un resursu vadīšana jānodrošina. Ir jāiesaista visas starptautiskās organizācijas, bet nedrīkst zaudēt arī lielo kopskatu un jāizvairās no, no situācijas eskalēšanās tur. Paldies! Tālāk pusotras minūtes, Kortis kungs. Paldies priekšsēdētāji. 3 miljonu cilvēku vārdā eh, kas ir, kam nepieciešama palīdzība, 200 tūkstoši pārvietoto, 10 tūkstoši nogalināto. Mēs aicinām Dienvidsudānas valdību iesaistītās partijas pārtraukt konfliktu, turpināt dialogu un um, censties nodrošināt mieru, lai neizceltos šeit pilsoņu karš starp Dienvidsudānu un Sudānas ziemeļiem. Eh, pamiers nav pietiekams risinājums. Iedzīvotāji tiek nogalināti, un eh, tāpēc ir nepieciešams nodrošināt likumu varas ievērošanu, aizsargāt infrastruktūru, nodrošināt jaunās valsts attīstību. Ir ļoti eh, svarīgi arī komentārai palīdzībai pavērt ceļu jānoliek ir ieroči un jāsoda vainīgie. Izlīgums un samierināšanās ir nepieciešama un vainīgie ir jāsoda, jāsauc pie atbildības. Eiropas Savienības loma ir jābūt tādai proaktīvākai un Eiropas Savienības pasākumiem vai būtu jābūt papildinošiem citu organizāciju centieniem. Visiem jāsēž pie sarunu galda, jās, jārunā ar Sudānas valdību par mieru nodrošināšanu. Paldies, tagad uh, būs brīvā mikrofona procedūra. Gomešas kundze, pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Kundze, Trīs gadus pēc uh, Dienvidu Sudānas izveides mēs pieredzam uh, regulāras vardarbības uzliesmojumus, konfliktus. Mums ir jādara viss, kas ir mūsu uh, spēkos, jāizmanto visi diplomātskie instrumenti, lai šo konfliktu izbeigtu ir jāpieprasa pamiera nolīguma parakstīšana. Ir jāatbrīvo arī visi politiskie ieslodzītie un ir jāpieliek punkts vardarbībai un cilvēku tiesību pārkāpumiem. Ar vārdarbību nevar neko atrisināt. Uh, Startautiskā kopiena ir ieguldījusi miljonus, simtiem miljonus šajā valstī, lai radītu eksistences pamatus un infrastruktūru. Mums ir vēlreiz jāpārdomā izvēlētā stratēģija, jo mēs taču domājam, mēs šeit runājam par to, ka elite ar visiem spēkiem turas pie varas un negrib atstāt šīs pozīcijas. etniskā vardarbība tiek veicināta visiem līdzekļiem un pieņem aizvien lielākus apmērus. Tādēļ ir, protams, jāsazinās arī ar Āfrikas Savienību, lai tā parūpējas par pārējas valdības izveidi, kas uh, varētu pildīt savu darbu līdz 2015. gadam. Ir jāsāk samierināšanās procesa izlīgums. Protams, ir arī jābūt neatkarīgai izmeklēšanas komisijai, kas izpētītu cilvēktiesību pārkāpumus. Ir eh, beidzot jāizbeidz šie iekšējie konflikti Dienvidu Sudānā eh, lai tā varētu izlīgt arī ar uh, eh, zīmeļu daļu, un es varu pie, atbalstīt arī tos runātājs, kas teica, ka ir uh, jāpagarina īpašā sūtņa mandāts. Paldies! Un tagad Stīra kungs, kas uzstāsies brīvā mikrofona procedūras ietvaros. Paldies, priekšsēdētājs kundze! 15. decembrī uh, Dienvidu Sudāna atkal ir nokļuvusi uh, vardarbības. Uh, spirālē un uh, prezidents nevarēja uh, sadalīt varu ar viceprezidentu un ir ļoti grūti saglabāt stabilitāti šajā reģionā. Protams, uh, šīs vardarbības uzliesmojums vēl vairāk tiek uzkurināts etnisko konfliktu rezultātā ir ļoti daudz bēgļu, kas ir papildinājuši jau iepriekšējo bēgošo rindas un ANO, kā arī Āfrikas Savienības pasākumi, kas tika uzsākti janvāra sākumā, tagad ir nokļuvuši strupceļā. Ir jāatrod jauni risinājumi un nedrīkst pieļaut to, ka nevainīgi cilvēki joprojām turpina ciest konfliktu rezultātā. Paldies, tagad Basēsku kundze. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dienvidsudānā notiekošais var ietekmēt eh, stabilitāti visā reģionā. Divus gadus pēc neatkarības institūcijas šajā jaunajā valstī joprojām ir ārkārtīgi vājas un tās nevar kontrolēt valstī notiekošo. Mēs esam ārkārtīgi noraizējušies par to, ka tik daudzi civili iedzīvotāji cieši no valdības militāro spēku vardarbības. Simtiem cilvēki ir padzīti no mājām, vairāki ir. Uh, gājuši bojā, un jāsaka, ka vardarbība joprojām nav beigusies, un, diemžēl, upuru skaits pieaugs. Humānā palīdzība arī uh, nenonāk visvairāk uh, cietušo rokās, jo organizācijas baidās no uh, šīs ārkārtīgi nestabilās drošības situācijas. Paldies! Paldies, Korholskundze, tagad. Taks, jā. Paldies, priekšsēdētāji! Dienvidu Sudāna ir jaunākā pasaules valsts, un tā ir piedzīvojusi jau daudz problēmu un grūtību. Dienvidu Sudānai ir jāpiedāvā jaunas cerības un starptautiskās kopienas atbalsts. IGAD uzņēmās vidutāja lomu un eh, organizācijas uz vietas apzinājās, ka arī tām ir jārūpējas par miera ieviešanu valstī. Pagājuši nedēļ man bija iespēja par to eh, runāt ar Munduvikungu, kādreizējo Norvēģijas premjeru, un mēs nonācām pie secinājuma, ka Sudānā, Dienvidu Sudānā cilvēkiem pat nav tāds izpratnes par demokrātijas pamatprincipiem, kā veidot demokrātiskas partijas, kas jādara valdībai, kas jādara parlamentam. Un jāsaka, ka. Eiropas Savienības palīdzība šeit būs ļoti svarīga. ANO jau ir daudz darījusi šeit un citos reģionos. Uh, Mums ir jāuzņemas atbildība par Dienvidu Sudānā notiekošo un mēs varētu varbūt uz valsti sūtīt arī civilās palīdzības misiju un palīdzēt viņiem krīžu seku, nu, krīzes seku novēršanā. Paldies tagad Kronberga kungs. Kundze. Paldies. Mēs varētu darīt un mums būtu jādara daudz vairāk, lai varētu izbeigt krīzi Dienvidu Sudānā. Uh, ir akūti nepieciešama palīdzība. Mēs varētu lūgt, lai ES dalību valstis sūtītu savus bruņotos spēkus un uh, policijas spēkus uz Dienvidu Sudānu. Mums ir jāpadomā par labāku koordināciju, un to varētu dabīt arī attiecīgās kādu struktūras. Ir jāsākas plānošanas uh, procesam. Uh, lai varētu palīdzēt Dienvidu Sudānā, veicot demobilizāciju un palīdzot drošības spēku restruktūrizēšanā. Ir jāizveido arī pagaidu valdība un jāpadomā par mūsu ekspertu sūtīšanu uz šo valsti, kas varētu palīdzēt galu galā panākt iznākumu, izlīgumu. Uh, ir eh, jābūt labākai koordinācijai un īpašajiem e- ES, eh, Norvēģijas un apvienotās karalistas sūtņiem ir eh, jārunā pārliecinošāk. Paldies, paldies, Veržjā kundze. Merci, Madame la Présidente. Paldies. Rezolūcija ir radusies dēļ traģiskās mm, pilsoniskās situācijas. Te ir ne tikai etniskie konflikti, bet eh, arī ir eh, politisko eh, spēku izmantošana dažādu politisko grupu interesēs. Dienvidu Sudānas dalīšanās ir risks. Prezidents ir atgriezies un šodien viņš ir iesaistījies cīņā, cīņā par naftas peļņu. Uh, ir opozīcija pret diktatūru ziemeļos, un tas viss ir saistīts ar noderību, un šeit ir arī noderība no balsts puses, un ir daudz vardarbības, ļoti daudzi tūkstoši nogalināto, pārvietoto. Mums ir jādara viss lai neatkārtotos runas scenārijs, lai nebūtu karš, jāmeklē politiskie risinājumi un Eiropas eh, Savienībai ir jāpalīdz atrisināt šo situāciju. Paldies! Tagad došu vārdu ministram Kurkulas kungam, lūdzu. Thank you. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Krīze Dienvidas Sudānā sākās aptuveni pirms mēneša. Un krīzes pamatā ir cīņas par politisko varu. Un šī cīņa pārtapa asiņainā vardarbībā. Mums ir jāpieliek punkts kārtējai katastrofai šajā reģionā. Kas eh, ir jādara pirmām kārtām? Krīzi nevarēsim izskaust, ja e, turpināsies vardarbība. Otrkārt, igad ļoti ātri uh, uzņēmās vidutāja lomu, un mums šī loma, protams, ir jāatbalsta. Eiropas Savienība mudina uh, visas vietējās struktūras uh, turpināt izlīguma ceļu un uh, nevēlas pieļaut iejaukšanos no ārienes, jo tas uh, šo situāciju varētu tikai sāsināt. Trešām kārtām ir uh, jāpieliek punkts naidīguma izpausmēm, nedrīkst vērsties pret civiliedzīvotājiem. Uh, un tie, kas ir veikuši cilvēku tiesību pārkāpumus, ir jāsauc tiesas priekšā. Ceturtām kārtām, eh, lai gan cīņas sākās eh, aptuveni pirms mēneša, konflikta saknes ir meklējams daudz dziļāk konfliktu varēs atrisināt tikai izveidojot ilgspējīgu uh, politisko dialogu starp abām pusēm. Uh, dialogam ir jābruģē ceļš uz izlīgumu. Visbeidzot, visām iesaistītajām pusēm ir e, jāparūpējas par to, lai valsts nekavējoties varētu saņemt humāno palīdzību. Simtiem tūkstoši Dienvidu Sudānas vīriešu, sieviešu un bērnu eh, joprojām nevar saņemt palīdzību, un viņi ir visvairāk cietuši šī konflikta rezultātā. Jāsaka, ka pilsoņu kara eh, risks katru dienu pieaug spēkā, aizvien vairāk civili iedzīvotāji tiek ievainot, nogalināti vai ir spiest atstāt savus mājokļus. Tie, kas ir palikuši Mm, frontes uh, malā, iespējams, vienā brīdī tiks ierauti konflikta virpulī. Mēs to nedrīkstam pieļaut un nepieļausim kļūdas. Ja uh, mēs tās pieļausim, tad, protams, arī mēs uh, tiksim saukt pie atbildības. Paldies! Paldies ministra kungam! Esmu saņēmusi sešus rezolūciju uzmetumus. Uh, Esam noslēguši debates par šo jautājumu un balsosim rītdien 16. janvārī. Paldies! Ora all'ordine del giorno eh, c'è la discussione. Tagad mums ir kopīgās debates par eh, tiešniecības nolīgumiem ar Meksiku.